mums notiek arī straumēšana, tad viņi droši tā arī, tā arī balso. Mm, 31 tiek pieņemts, 32 par pret atturas pieņemts, 33 par pret atturas noredīts, 34 par nu, pret atturas pieņemts, 35 par pret atturas pieņemts, 36 par nu, pret atturas noredīts, 37 par pret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 Nu, pret atturas pieņems 44 par. Pret atturas pieņems 45 par. Pret atturas noraidīts 46 par. Pret atturas noraidīts 47 par. Pret atturas noraidīts 48 par. Pret atturas noraidīts. Ček, bet pie Pie EPP man ir mīnus atzīmēts. Pie EPP man ir mīnus. Četrdesmit astoņi par. Pret. Pārbaudam.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 pret. Vai sociālisti eh, varat piepalīdzēt pieņemt lēmumu starp diviem EPP mm, grupas kolēģiem? Šķiet, ka noraidīts, bet labi, pārbaudīsim 56. Es jau zināju, ka Sāriš Volska kungs ar sociālistiem risina slepenas sarunas par gāzes jautājumiem. 15 pār 28 pret, noraidīts. 57 mm, par, pret, atturas pieņems, 58 par, pret, atturas, noraidīts. 58 tas bija. Tagad 59 par, pret, atturas Atturas noraidīts. Kompromis viens. Nu, kompromis parādās un samārā vēlu. Par pret atturas pieņemts. Tagad 63 skatīsim par pret atturas pieņemts. 64 par pret atturas noraidīts. 65 par pret atturas noraidīts. par džambaska grozījumiem balsojam blokā līdz pašām beigām? Ko teiksiet? Uh, es zinu, skundze, paldies jums par sabiedris, par um, šo palīdzību. Tā, tā 60, 67 tiek noraidīts, 68 noraidīts, 69 pār pret atturas un noraidīts 70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 Atturas pieņemts. Un tagad Lēzgas kundze balsoja pret. 78 par. Pret atturas noraidīts. 79 par. Pret atturas noraidīts. 80 par. Pret atturas noraidīts. 81 par. Pret atturas noraidīts. 82 par. Pret atturas noraidīts. 83 par. Pret atturas noraidīts.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 pret 91 pār lūdzu pret noraidīts. Balsojums, elektroniskais balsojums par visu atzinuma projektu kopumā. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Kāpēc atkal ir pa daudz? Nesaprotu. Die Abstimmung ist erfolgreich. Balsojuma rezultāts ir eh, labvēlīgs referenta kungam. Nu, vismaz neviens nav atturējies. 6 balsis pret un 41 ba balss par. Tagad skatīsim Kukana ziņojumu. Tas ir, proti, tas ir uh, atkal atzinuma projekts. Kukana kungs uh, par savu atzinumu nevēlas izteikties, tad ķeramies klāt balsošanai. 7 par pretāturas pieņemts, 57 par um, no nu, pretāturas. Kā lūdzu? Jūs nedzirdējāt tulkojumu? Man jārunā angliski kādu laiku. Septiņi par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 28 par. Pret. Atturas. Nav pieņemts. 29 par. Pret. Atturas.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 Daži ir no referenta un daži no uh, referenta pie šie grozījumi. Tad kāda atšķirība? Laikam viņam personības dažādas, es pieņemu, saka priekšsēdētājs. Es pats ar tā gribētu. Trīsdesmit otrais par pret atturus pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas pieņemts. 36. epitēdeos grozījumi iesniegtie līdz pat 40. 35. balsojam no 36. grozījuma līdz 45. par pret atturus norādīts. 8. par pret atturus pieņemts. 46 par pret atturus pieņemts. Pieņemts. 9 par. Pret. Atturus pieņemts. 10 par. Pret. Atturus pieņemts. 1 par. Pret. Atturus pieņemts. Tad, kā referentam ir 3 balsis vairāk. 11. par. Pret. Atturus pieņemts. 2 par. Pret pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas. Laikam būs pieņemts. 13. par pret atturas. Noraidīts 4 par pret atturas. Pieņemts. 14 15. par. Atturas, e, pret atturas pieņemts. Viens pieci. Par piekto. Kurš ir par, pret? Atturas pieņemts. 13. par, pret, nepareizs cipariņš, 17. Nevis 13, bet 17. Jā, gandrīz trāpīja. Septiņpadsmitais grozījums pret atturas par. Es nepavaicāju, tātad noraidīts. 18. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas būs jāpārbauda. closed. Beidzam balsot. 23 pret 22. Tātad pieņemts. Otrā daļa. Kurš par otro daļu? Pret atturas pieņemts. 19. par. Pret atturas pieņemts. 20. par. Pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pārbaudām. Plum, I think it's carried. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts tomēr ar 30 balsīm. 22 reiz par pret atturus Vēlreiz. Laikam noraidīts. 23. par. Pret. Mēs 22. jau tikko nobalsojām. Labi, pārbaudām 22. I did that. We check it now because... Uh... Pārbaudīsim 22. lai būtu viss skaidrs. Closed. Beidzam balsot. 24 pār 22 pret pieņemts. 23 pār pret atturus pieņemts. 24 pār pret atturas noraidīts. Sastais par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. atkrīt. Elektroniskā balsošana par visu atzinu projektu. Sākam balsot.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 39 mm, par, 7 pret. Rezultāts ir pozitīvs. Sirsnīgi apsveicu referenta kungs. Nākamais eh, punkts ir eh, viedokļa apmaiņa ar komisāru Hānu. Par viņa portfeli, proti kaimietiecību politikas aspektiem. Es nevaru tagad uh, pieraksti, uh, nolasīt visu, kas man te pierakstīts. Ja jau Hāna kungs ir klāt, tad došu viņam uzreiz arī vārdu. Un paldies priekšsādātāji. Uh, es arī visas valstis nesaukšu vārdā, kas uh, ir uzskatītas manā sarakstam, tieši tā kā jūs teicāt ievadā. Sākumā daži vārdi par Turciju. Augstā pārstāva un es Pagājušā nedēļa piekdien tur viesojāmies, un um, šī vizīte pēc uh, diezgan lielas spriedzes uh, pierāda, ka ir iespējama mūsu attiecību harmonizācija. Es domāju, ka Par to mums būs lieliska izdevība padiskutēt rīt plenārsēdē. Nu, pagaidām situācija gluži nav skaidra. Es domāju, ka mēs visi bijām satricināti. Un kolēģi un draugi Turcijā droši vien vairāk satricināti nekā mēs. Bet šis uzbrukums uh, Turcijas demokrātijai bija ārkārtīgi negadīts. To nosodīja visas starptautiskās struktūras. Eiropas Savienībā ir um, zināmas domstarpības runājot par Turciju, bet Turcija ir kandidāta valsts un netkarīgi no šiem iekšējām uh, uh jūtām. Uh, mums eh, uz šo valsti attiecīgi jāskatās, eh, runājot par apvērsumu organizatoriem, nu, uzbrucējiem. Eh, mums jāpieprasa, lai tiktu ievēroti mums pieņemami standarti, runājot gan par tiesas procesu, gan par sankcijām. Es atceros, pirms diviem mēnešiem Mums uh, notika sarunas uh, ar Turcijas uh, ministriem, ārlietu ministru, Eiropas lietu ministrijas pārstāvjiem, un viņi solīja ievērot visus standartus. Par to notiek intensīva viedokļa apmaiņa ar kaimiņu šeit Strasbūrā, ar Eiropas padomi. Eiropas padome ļoti intensīvi seko līdzi visam, kas notiek, veic monitoringu. Mums uh, ienāca piedāvājums organizēt arī novērošanu objektīvu novērošanu uz vietas. Par šo piedāvājumu Turcija vēl nav izteikusies. Mēs skatīsimies, kas notiks nākamo dienu laikā. Tas, protams, ietekmēs attiecīgas mm, sadaļas progresa ziņojumā, ko prezentēsim droši vien novembra sākumā. Ņemot vērā šīs eh, ļoti aktuālās eh, attīstības, mums eh, tagad notiek plaša spektra sadarbība ar Turciju migrācijas jomā, bēgļu vienošanās. Te es varu ziņot, ka lietas nav iet ietekmējuši noteiku, notikumi 15. un 16. jūlijā un uh, īstenošana uh, raiti rit uz priekšu. Kopš uh, vienošanās spēkā stāšanās 8. 8. aprīlī migrantu skaits, kas nonāk Grieķijas salas, ir drastiski uh, samazinājies, bet um, no otras puses mēs atbalstam finanšu procedūras pātrināšanu, palīdzēt Turcijai pārvaldīt šo slogu. Mēs runājam par 2016-2017 gadu un uh, summu līdz 3 miljārdiem, ja Turcija pierādīs, ka ir nepieciešamība šo līdzekļu saņemšanai. Es Turcijā pagaidām kritizēju to, ka līdzekļi tiek uh, nonāk viņu rīcībā ar kavēšanos, bet uh, mums jau iepriekš jānoskadro, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Mēs strādājam ar starptautiskajām organizācijām, ANO programmām, FAO, UNICEF bet arī ar Turcijas uh, kultūras lietu ministriju un sociālo lietu uh, ministriju. Un, um, mūs interesē tātad apgāde ar pārtiku. Un tad arī situācija mm, ar eh, bērniem skolas eh, vecumam, jo ir ārkārtīgi daudz bērnu no Sīrijas, eh, kas neapmeklē skolu, un tad ir veselības aprūpe. Pēc vienas manas vizītes es izlēmu arī investēt pieaugušo izglītībā, ne tikai bērnu izglītībā. Jo mēs redzam, ka daudzi bēgļi no Sīrijas vēlas palikt reģionā. Pārējie 50% vēlas pēc iespējas ātrāk atgriezties eh, mājās, un mēs runājam par um, valodu izglītību un arī mikrokredītu iespējām. Lai veicinātu pašcieņu šiem cilvēkiem, mēs esam gatavi nodrošināt līdzekļus organizācijai, organizācijām, kuras īpaši cieš no bēgļu pieplūduma, un īpaši tāda pašvaldībām, kur, uh, uh, teiksim, pierobežu vieta Kilis un, Kilis, un uh, tur šķiet iedzīvotājs kāds ir dubultojies um, šī pieplūduma dēļ. Tad, protams, jāpalīdz pašvaldībai ar infrastruktūras projektiem. Un to visu var saprast, bet e, skaidra lieta līdzekļus mēs piešķēram tikai e, pēc e, iesniegto dokumentu rūpīgas izskatīšanas. No 3 miljārdiem aptuveni 2,2 ir jau Uh, nozīmēt konkrētām programmām un projektiem. No, no šiem 2,2 uh, mums ir 700 miljoni uz šo balto dienu, kas ir ieplūduši konkrētos līgumos. Un no šiem 700 miljoniem 180 miljoni jau tika izmaksāti tiešā veidā. Uh, tā kā um, mēs te mm, pieturamies pie noteikta ritma, runājot par līdzekļu izmaksāšanu. Tad uh, mēs runājam arī par tādu lietu kā benchmarking, līmeņa atzīmes. Mēs, mūs interesē, piemēram, pretterorisma likumdošana Turcijām. Tagad pēc apvērsuma Turcija atrodas uh, ārkārtas situācijā, un tas nav vienkārši. Mūsu skata punktam. Uh, labi, mēs neuzstājam uz uh, ļoti ātru procedūru, bet benchmarks, ko mēs sagaidām, ir arī jāizpilda, lai komisija beigu beigās varētu naklāt pozitīvu vērtējumu. Es domāju, ka tas varētu būt iespējams eh, šī gada pēdējo divu mēnešu laikā. Tad eh, komisijai būs šis ziņojums. Mums eh, mūsu slavenie 72 līmeņa atzīmju punkti, par kurām mēs nemaz nestrīdamies. Tur nemaz nav jautājumu. Mm, tās ir jāizpilda. Runājot par enerģētiku. Sarunas norit kā mm, ierasti. Runājot par muitas savienības eh, aktualizāciju. Šogad komisija pabeigs eh, iekšējo vērtējumu un eh, piedāvās sarunu mandātu. Kā principā lietas rit uz priekšu. Es domāju, ka tieši tiesiskā dimensija mums visiem sagādā bažas. Notikumi ap apvērsumu Turcijā notiek, protams, arī cilvēktiesība pārkāpumi, spīdzināšana, un uh, šīs lietas mums nav pieņemamas. Uh, prese, situācija ar brīvo presi, no, uh, represijas no valsts puses. Es domāju, ka Turcijai, labi, ka Turcijā vairāk aktīvāk kļūst Sīrijas jautājumā, bet jāpaplašina. Uh, šī aktivitāšu joma galu galā, lai izbeigtu bruņoto konfliktu, nepieciešams politisks lēmums vienmēr, nevis militārs. Tagad eh, pēdējās ziņas par eh, pamieru Sīrijā ir pozitīvas un tiešām ceram uz to labāko. Nu, tagad pievērsīšos citām valstīm. Ja jums ir jautājumi, tad varbūt eh, var, var, varu sīkāk izteikties par konkrētām valstīm. Ar nākamo Igaunijas prezidentūru esam par runājuši, jo vasarā 2017. gadā notiks. Uh, samits ar austrumu kaimiņiem. Tam ir vispār zināmi iemesli, jo 2017. gada otrajā pusgada Igaunijai būs prezidentūra padomē. Paturiet to prātā. Iespējams, samits notiks Igaunijā, bet par to gala lēmums vēl nav pieņemts. Iespējams, Briselē, iespējams, Igaunijā, bet kaut kur notiks. Tas ir skaidrs. Notika diskusijas uh, ārlietu ministru mm, samitā Bratislāvā. Un izskanēja līdzīga vīzija, mm, ko pārstāv arī es. Šie vajadzētu atkāpties no samita rakstura šim pasākumam, jo tas tiek organizēts nu jau kādu laiku, un te vajadzētu to skatīt kā tādu inventarizāciju vairāk. Jo, ja mēs kaut ko nosaucam par samitu, tad eh, no tā sagaida milzīgas lietas, un, un um, nu, tas parasti šis, eh, eh, šis um, cerības neattaisnojas. Un tagad, principā, dažas lietas ir notikušas um, austrumu kaimiņattiecību politika, dažām valstīm parakstīti papildu nolīgumi par um, intensīvāku sadarbību. Tagad šie nolīgumi tiek īstenoti. Un svarīgi ir um, koncentrēties uz šiem četrām pamatsadaļām, ko esam noteikuši Rīgā - mobilitāte, institūciju stiprināšana, laba pārvaldība, senioru mobilitāte, komunikācijām un ekonomiskā attīstība un arī savstarpējā savietojamība starp austrumkaimiņu valstīm un ES. E Pirms vasaras Eiropas transporta ministri tikās uh, ar eh, partneru transporta ministriju pārstāvjiem, un eh, mēs vēlamies paplašināt mūsu transporta tīklu uz austrumiem, runājot gan par ceļu satiksmi, gan par vilcieniem dzelzceļu. Tātad. Un um, tagad uh, vajadzētu īstenot. Tas pats skar zivsāniecību un tam līdzīgu Arī tiek paredzēts paplašināts budžets Erasmus Plus programmai. Jauniešu mobilitātei mēs ļoti aktīvi pievēršamies. Jauniešiem ir paredzētas arī citas programmas Creative Europe, Cosme, 2020 stratēģijā. Ir iekļautas programmas un mēs vēlamies stiprināt attiecības ar Savienību. Un principā tas ir tas, ko mēs vēlamies. Ar tādiem fakultatīviem, varbūt brīvprātīgiem pasākumiem veicināt attīstību reģionā un um, rūpēties par stabilitāti. Un, ja piekrītat uh, īsi par uh, dienvidiem, lietas ar Tunisiju Nu, raiti iet uz priekšu. Nu, ļoti drīz mums būs uh, paziņojums par situāciju Tunisijā komisijā. Budžets uh, šai sadarbībai tiks praktiski dubultots. Uh, aptuveni par 300 miljoniem mēs te runājam un ceram, ka tas palīdzēs uh, attīstīt uh, situāciju Tunisijā bet nu, pašai Tunisijai tad arī jācenšas nākt pretī. Un nu, es ceru, ka paldības krīze mm, pavasarī vasarā mm, nu, jau ir atrisināta. Nu, tagad eh, pie varas ir jauna valdība, mm, kurai ir vairākums arī parlamentā. Līdz ar to parlamenta atbalsts un cerams, ka tagad viņi var koncentrēties vairāk uz reformām un saviem tiešiem uzdevumiem. Lībijā, protams, nav viss panākts. Bet arī tur es saskatu vieglas stabilizācijas pazīmes, un oktobrī es braukšu uz Ēģipti. Kaut arī sarunas par partnerības prioritātēm norit ļoti labi, tad Jordāniju un Libānu ir sarunas par kompaktu vienošanos. Sarunas ir noslēgtas, tagad notiek iekšējā, iekšējā novērtēšana un uh, par rezultātu jūs informēsim. Uh, cerams, ka šī kompakta vienošanās arī varētu atvieglot situāciju reģionā, palīdzēt ar bēgļiem. Un uh, mēs ceram arī uz sarunu noslēgšanu ar Palestīnas pašpārvaldi. Uh, Nu, mēs ar viņiem runājam par ilgspējīgumu un līdzekļu izmantošanu, teiksim, gāzes joslā. Mēs runājam par siltināšanas iespējām un ūdens apgādi. Ja tas neizdosies, tad pēc diviem gadiem gāzes joslā varētu uh, nebūtu vairs piekļuves uh, svaigajam ūdenim, un jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Situācija Rietumu Balkānos kopumā pozitīva attīstība. Arī šeit, kā pie visiem citiem reģioniem, vēlos pateikties jums par um, jūsu aktīvu līdzdarbību šajā reģionā. Albānijā mums tas ir izdevies. Um, tur notikusi ļoti apjomīga justīcijas iestāžu reforma. Viss uh, tika palaists un tagad jācer uz veiksmīgu īstenošanu. To var nodēvēt, um, nodēvēt arī par brīnumu. Nu, mēs tad skatīsimies uh, un uh, burkānu un pātagu, tad mēģināsim ietekmēt turpmāk, turpmākus uzlabojumus. Um, tad Maķedonijā. Mēs esam uzmanīgi vērojuši politiskās partijas, un politiskās partijas ir vienojušās par jaunu termiņu vēlēšanām decembrī. Bet uh, nedrīkstam aizmirst uh, par uh, steidzami veicamajām reformām šajā valstī, ka nevajadzētu aizbildināties ar vēlēšanām. Vēlēšanas nav diskusiju, kā un gal diskusiju mm, Um, pēdējais uh, punkts, un mums pēc tam jānonāk arī pie reformam. Uh, Kosovas gadījumā nu, ir konstatējams zināms progress, bet uh, vajadzētu atdzīvināt dialogu ar Serbiju. Abas puses aicinājām iesniegt savus pienesumus. Uh, Serbija tagad atkal ir valdība, tā ir laba zīme. Kosova ir ievēlējis jaunu prezidentu. Un tad ceram uz stabilizēšanu. Pēc dažiem mēnešiem notiks vēlēšanas arī Melkalnē. Un pat Bosnijā un Hercegovinā ir zināmi uzlabojumi, kas jāatzīst. Es domāju, tie Mm, te vērojama tāda dinamika, mm, ko veicina arī vēl, veiksmīgas vēlēšanas Horvātijā. Un man prieks par mūsu pienesumu šai ziņā. Mm, dažos reģionos mēs esam varējuši stabilizēt ļoti trauslo politisko klimatu. Vēlos uh, nodot jums uh, jūsu kolēģa Plenkoviča sveicienus, kurš man piezvanīja un teica, ka viņam būs prieks uh, jūs visu atkal redzēt, kaut arī droši vien tas būs, lai atvadītos, jo viņam jākļūst par val valdības vadītāju, bet uh, par to vēl ir jārisina sarunas. Kopumā Rietumbalkānu process uh, raiti iet uz priekšu, bet mēs vēlamies precizēt uh, lietas ar īpašam tiesībām. Mēs vēlamies principā darīt visu tur uz vietas, lai labāk identificētos ar šo procesu. Baltkrievijā pagājušā nedēļa notika vēlēšanas, un uh, mums ir pirmais vērtējums. Mm, nu, principā, demokrātiski, politiski skatoties, tur zināmi deficīti, bet diviem opozicionāriem uh, pirmo reizi 20 gadu laikā bija iespējams uh, nonākt parlamentā Grūzijā, sagaidām vēlēšanas. Un arī tur ceram uz labu uh, politisko klimatu. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Nu, man eh, jautājumu pēc būtības nav, bet es domāju, ka mēs pazaudēsim šādā veidā labu vicepriekšsēdētāju, bet eh, nekas. Viņš jau kādu laiku būs ar mums, jo te vēl jānogada zināms termiņš. Man ir viens jātājums par bēgļiem. Ēģipti un Lībiju. Un tu saki, simtiem tūkstoši nonāk no, Ēģipte, no Lībijas uz Itāliju. Nu, vai varētu darīt ko vairāk, lai cilvēki nemēģinātu nemaz šos riskantos uh, ceļojumus? Nu, un tas pats skar arī Ēģipti, jo Rietuma Ēģipte arī ir ostas, un tur situācija ļoti līdzīga. Tagad Prēda kungs, lūdzu. Euh, paldies, priekšsēdētāji. Euh, paldies par jūsu ļoti bagātīgo izklāstu. Man ir ļoti īsi komentāri par Turciju Mēs esam visi jau nosodījuši šo apvērsumu, nu, tas ir skaidrs, ka tas ir apvērsums, bet e, šeit ir arī cits aspekts, e, ko mums vajadzēja izdiskutēt pirms apvērsuma, tas ir terorisma definīcija. Visa šī lieta saistībā ar vīzu liberalizāciju saistīts arī ar terorismu, un e, teroristi saņem savus ienākumus, un viņi ir Erdogana e, pretinieki. Un te mums jāsaprot šī lieta, krīzes situācija, mēs. Erdogans negribēja liberalizēt vīzu režīmu un to darīt kā emigrantu dēļ. Tātad mums vajadzēja šo krīzi un vīzu situāciju saistīt ar mūsu dialogu. Tālāk e, par vēlēšanām. Es gribēju jums atgādināt uh, arī pēdējos gadus un nu, demokrātijas krīzi. Vēl viena lieta. Transnistrijas auto pašu uh, ieceltais uh, vadītājs un vadība, viņi lūdzu, lai viņiem Viņi uzņēmuši kontakts ar Krieviju un referendumu runas arī ir parādījušās. Mums arī tas ir jāizskata. Gut. Frau Piri, bitte. Dachte ich doch. <laughs> Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Ļoti labi ka jūs un Frederika Mogherini pagājušā nedēļā bijāt uh, Ankarā, jūs turpināt šo politisko dialogu, kas ir tik ļoti nepieciešams, jo mēs nevienmēr varam par visu vienoties. Man ir prieks, ka mums arī rītdien plenāra sēdē būs vēl sarunas par Turciju. Vai jūs teicāt par vīzu par vīzām, kad jūs plānojat ziņojumu par šo jautājumu? Vai ir bijušas vienošanās par Eiropas padu, Eiropa padomas lomu, kas attiec uz atbalstu un uzraudzību? Mēs redzējām, ka bija 14 tūkstoši cilvēku, kuri ir saistīti ar PKK, un 28 mēri tika atlaisti no darba austrumos, dienvidu austrumos valstī. Rodas iespēja iespējas, ka rod, vai šis ārkārtas stāvoklis tiek izmantots arī pret citiem, kuri nebija iesaistīti apvērs, apvērsumā. Un pēdējais par uh, ES un Turcijas attiecībām. Mēs solījām, ka ES at, līdzās finansējumam un nodaļām Mēs runājam arī par sīriešu uzņemšanu Eiropā. Pēdējos sešos mēnešos 28 dalībvalstis ir e, piegādājušas tūkstoti cilvēki no Turcijas Eiropā. Vai situācija varētu uzlaboties tuvākajās nedēļās? <laughs> you might guess. Mr. Commissioner. Komisāra kungs, paldies par jūsu ievadu. Austrumu partnerība kā platforma, kā sadarbības platforma ir kaut kas tāds, kas izmainīja daudzas valsts. Mums ir labi piemēram, piemēri tāda tur ātri notika, varbūt šis ātrums un būtu jau vēl jāuzlabo, kā šīs reformas tiek veiktas lai mēs sasniegtu savus gaidītos rezultātus, bet valstis ļoti ilgi palika grūtā situācijā, tāpēc jābūt pacietīgiem. Bet ko darīt ar valstīm, kuras nepiedalās Austrum partnerībā tā, kā mēs būtu domājuši, tātad Austrum Eiropā, Kaukās notika vēlēšanas, kur sākotnējais novērtējums no ECD Eh, ir tāds, ka nav ievēroti eh, standarti. Mēs atcēlām sankcijas pret Baltkrieviju, bet tur nav nekādu rezultātu un eh, reakcija nav tāda, kādu mēs gaidījām. Ko varētu paredzēt šīm valstīm, kuras nespēja pat esot austrumu partnerībā, nevar panākt konkrētus, daudzsološus rezultātus. Mums ir jābūt iecietīgiem, bet arī jābūt striktiem attiecībā uz to, ko viņi ir apsolījuši. Tātad šī atpalicēja, ko ar tiem iesākt? Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Man arī daži jautājumi par austrumu partnerību. Uh, Es domāju, ka visakūtākā tēma, jeb lieta pašlaik ir vīzu nu, liberalizācija ar Gruziju un Ukrainu. Jūs jau labi zināt, ka parlamentārais process ir labi noritējis, un mēs tuvamies tam brīdim, kad komitejas būs pabeiguši savu darbu un nonāks plenārsēdē, bet komi, eh, padome, iebildumi, vai tie ir balstīti uz reāliem faktiem vai tikai bailes par klimatisko klimatu, piemēram, Vācijā. Un šie te drošības eh, nosacījumi, kas tiek tagad apspriesti, ko jūs par tiem varat pateikt, kas varētu notikt nākotnē? Otra lieta. Baltkrievija. Es domāju, ka vēl ir priekšlaicīgi pateikt, ka klases jau ir nokomplektētas un pilnas, bet uh, ir daži opozicionāri ievēlēti. Tas ir labs mazs solītis, un mums ir jāturpina mūdināt Baltkrieviju mm, veikt šīs reformas, bet mm, vēlēšanas jānovērtē sakarā, saskaņā ar OECD rekomendācijām pēc prezidenta vēlēšanām. Trešais - Azerbaidžāna. Mm. Jūs jau zināt, ka parlamentārā delegācija pēc ilga pārtraukuma nākam, nākamnedēļ dosies uz turieni. Es arī tajā piedalīšos. Notiks konstitucionālais referums 25. vai 26. datumā šajā mēnesī. Vai jūs jau zinat, eh, ko komisija ir teikusi par šo referendumu? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και εσάς που είχατε την καλοσύνη να έρθετε σήμερα. Paldies, komisāra kungs, par to, ka iedāties šodien pie mums. Paldies par to, ka sniedzāt informāciju mums par šiem jautājumiem, kas attiecas uz ārlietām. Es gribēju runāt eh, par Turciju, ja ar jūsu atļauju. Ja mēs eh, varētu, jo kāds varētu sekot mūsu sanāksmē, tad varētu rasties iemesls, eh, ka, iespējams, ka mēs runājam par Turciju pozitīvā ziņā, bet Turcija nekad nav bijusi demokrātiska valsts un pēc apsvērsuma um, ir radies tāds eh, tā kā mm, iemesls arī norādīt un, un mēdīt visus politiskos oponentus. Mums ir jāuzrāda progress, mums ir jādomā par iespēju virzīt Turciju, iepratīm visu saistību ievērošanai, un mēs uzskatām, ka Turcija ir spējīga arī visas savas saistības ievērot, ir spējīga strādāt arī caurskatāmi un arī var respektēt likuma varu un cilvēktiesības. Un arī Čārls Dikens runāja līdzīgās alegorijās, norādot, ka mēs dzīvojam realitātē un mums ir jāsaprot, um, kāda ir realitāte un jāturpina mūsu uzsāktie ceļi. Mums ir jānoslēdz vienošanās ar Turciju tāda, kas darbotos. Es negribētu runāt pārāk ilgi, bet um, tas ir jautājums, kas skar ne tikai bēgļu pārvietošanu no Grieķijas tālāk uz Eiropu. Um, ir arī pozitīvas lietas. Uh, sakarā ar Turciju, piemēram, kā mēs varam ignorēt to, ka Turcija iejauc arī Sīrijas lietā, tā, tāpat kā darbojasies ir Kiprā. Mēs nedrīkstam ignorēt visus sastāvdaļas, bet principā ir arī ļoti daudz pozitīvā, kā jūs teicu, un kā tas ir, ka mēs neesam varējuši panākt politisku risinājumu, pārsvarā fokusēties tikai uz militāriem aspektiem. Thank you very much. Lielas paldies! Es gribētu vispirms vēlos runāt par vēlēšanu rezultātiem Baltkrievijā. Es esmu tur bijusi četras reizes. Un man ir pastāvīgi kontakti ar opozicionāriem un demokrātiskajām organizācijām Baltkrievijā. Es patiešām domāju, ka divi opozīcijas dalībnieki, kas ir ievēlot, tas ir pārāk maz solis uz priekšu. No tā, ko ERS ir darījusi un visiem mūsu vēstījumiem, tas nav pietiekami. Mums ir ļoti pamatīgi jāpārdomā, kā veidot dialogu tālāk. Dialogs ir spēcīgs vārds, bet mūsu palīdzība demokrātiskai sabiedrības izveidē Baltkrievijā. Vēl ko es atbalstītu? Austrumu partnerības sanāksme, vai tas būtu samits vai inventarizācija, tas ir vienalga. Uh, Nu, notikumi Eiropas dienvidos un migrantu krīze tagad noēno to, kas notiek ar austrumu partnerību, un tomēr tā ir svarīga Eiropas Savienībai, un nākamajā gadā mums vajag šo sanāksmi. Paldies! Komisāru, jūs aptvērāt tādu telpu, kas ir lielāka nekā pat Eiropa Un es visu laiku mazliet esmu apmūsis, ka mums trūkst analīzes datu par to, kas notiek tajā telpā ārpus Eiropas. Man ir sajūta, ka mēs improvizējam ar politiskajiem lēmumiem attiecībā uz dažādām valstīm, katrā gadījumā savādāk. Uh, un pamata pieeja austrumu partnerībai šīm te valstīm, šī pieeja ir pazudusi. Mums ir jākoncentrējas uz dažām pamata lietām attiecībā uz demokrātijas institūciju instrumentu izveidi. Es domāju, ka mums trūkst arī analīzes datu. Tāpēc es domāju, ja mēs vēlamies, lai mums būtu loma šajā apgabalā, tad mums vajag arī drošus datus par to, kas notiks turpmāk šajās valstīs, ar kurām mums ir darīšana. Vēl man ir konkrēts jautājums. Jūs esat viens no retajiem politiķiem, arī mūsu priekšēdētājs bija uh, Turcijā, bet eh, kontaktu nav pietiekoši daudz pēc eh, šī puķa valsts apvērsuma, un mēs īsti nesapratām, kas tur notika un kādas parādības ir gulen un ko tas nozīmē mums tagad. Jo īpaši ņemot vērā to, ka uh, Erdogans eh, eh, visur vajā gulanistus, visās eh, valstīs aģenti meklē šos te organizācijas pārstāvis un izdara spiedienu uz mūsu valdībām. Mums būs jādara kaut kas vairāk, lai izprastu Turciju un ko Turcija patiesībā gaida no Eiropas Savienības. Paldies! You, you were very generous to me this time. Šoreiz jūs man bijāt ļoti labvēlīgs. Paldies! I don't hear what you say, Chair. Um, es nedzirdēju, ko jūs teicāt, priekšsēdētāji. Komisār. Es vēlējos uh, pateikties komisāram par ievadu piezīmēm. Uh, un nu, īpaši par eh, Turciju. Jūs teicāt, ka viss nosodīja puča mēģinājumu, bet eh, jāpasaka, mm, ka te ir zināma solidaritāte attiecībās ar Turciju, un eh, šī solidaritāte pēc apvērsuma mēģinājuma bija iztraukstoša. Nu, šķiet, ka viens Eiropas mm, politiķis ir devies uz Turciju, lai paustu solidaritāti, un tas bija Britā ārlietu ministrs, neviens cits. Uh, Un nu, tad mēs pieļāvām kļūdu, kas arī būtu jāpasaka. Nu, labi. Kopumā jūsu ziņojums uh, eh, iedvež cerības, bet um, šo kļūdu mēs nevaram uztvert viegli prātīgi. Tad otra lieta. Jautājums, kā jūs vērtējat eh, situāciju ar HDP? ar opozīcijas partiju, ko Turcijas valdība nav aicinājusi piedalīties eh, dažās kopīgajās aktivitātēs. Eh, kā jūs vērtējat eh, vardarbības iespējamību tur? Un tad citā kontekstā jūs norādījāt uz to, ka tiks paplašināt Eiropas transporta tīkli, tentīkli uz austrumu valstīm. Uh, Vai tur spēkā būs tas pats akī kā Eiropā, runājot, teiksim, par konkursu izsludināto un tā tālāk? Vai noteikumi būs tādi paši? Paldies. Paldies priekšsādātāju komisāra kungs. Pagājušajā nedēļā bijāt Serbijā. Es ar piesprese lasēju, kā piedalījāties arī kabinetu sēdē. Un es vēlos jums eh, uzdot divus jautājumus. Vispirms eh, ministru prezidents eh, plānojot aktivitātes eh, valdībai runā par 23.4. sadaļu un nepieciešamajām reformām. Un otrkārt, kā var uzlabot Serbijas-Horvātijas attiecības pēc vēlēšanām 11. septembrī. Es um, uzskatīju ļoti neveiksmīgi, ka līdz šim šī attiecības spirāla bija uh, tāda lejupvērsta, un tur arī zināmas nacionalistiskas tendences parādās, no kurām vajadzētu izvairīties, vai jūs domājat, ka varētu to sasniegt. Paldies, komisārkungs, par Turciju jautājums un tad par Balkanu valstīm. Kas notiks padomē? Tas ir jautājums, kas izlems par to, ko darīsim tālāk Turciju. Tas pats notiek arī Austrijā. Un, mūsu ministri izsakas par pilnīgu attiecību um, apturēšanu, iesaldēšanu. Jūs vēlaties skatīt sadaļas tālāk. Jūs aizstāvēt šo pozīciju. Kā jūs domājat, kas notiks nākamajā samitā? Es pati neuzskatu, ka pilnīga iesaldēšana būtu labs variants. Uh, Kaut arī es nezinu, ar ko varētu risināt turpmāk sarunas, ņemot vērā situāciju. Tad, kad jūs dodaties uz Turciju, jūs tiekaties arī ar HDP pārstāvjiem vai mediju pārstāvjiem, kas varbūt vēl nav atlaisti, nav apcietināti, nav cietumā. Vai jūs tiekaties arī ar viņiem, tātad opozīcijas pārstāvjiem, vai tikai ar valdību? Un par Balkānu valstīm, par Kosovu nē, bet par Albāniju. Un tur um, ir enerģētikas projekts, uh, ūdens apgādes uh, uh, projekts ar, sakarā ar Vioslas upi, viena no lielākajām upēm Eiropā. Vai kā jūs plānojat ievērot visus Eiropas standartus šo projektu īstenošanas laikā? Un Bosnija, Serbijas republika Uh, plāno referendumu 24. septembrī, lai Nacionālo neatkarības uh, dienu uh, svinēt tā, kā Karadžič toreiz to ierosināja. Mēs to uzskatām par absurdu iniciatīvu. Vai jūs domājat, ka šai nacionalistiskajai tendencijai varētu pretoties? Ko varam darīt, lai tas nenotiktu? Paldies! Thank you. Lielas paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es gribēju paturpināt jautājumu, ko uzdeva godājumais Makalister kungs. Mums visiem ir sekojušas bāžas, politiskas divpusējas satiecības starp Horvātiju un Serbiju. Attiecības ar šīm valstīm nav fantastiski miermīlīgas un konstruktīvas. Jūs eh, runājāt pozitīvi par Serbijas pozīciju. Un, eh, bet Serbijai vislabākā reakcija ir nulles reakcija, nekāda reakcija. Es piekrītu, bet tomēr grūti ieturēt jaunā valdība pēc vēlēšanām pozitīvāka, bet es nebūtu īpaši optimists. Vai jūs varētu īsumā komentēt šo situāciju? Dank, äh, Paldies priekšsādātājiem. Nu, man pavisam īsi jautājums Eģiptē. Cilvēktiesību situācija līdz šim bijusi katastrofāla. Divi piemēri - seši nāves sodi par noziegumiem, ko cilvēki nemaz nav, nemaz nav varējuši veikt, jo te, uz to brīdi jau bija cietumā. Tad arī eh, daudzi notikumi eh, spīdzināšanas eh, fakti, ka cilvēkus eh, tika līdz nāvis spīdzināti cietumā. Vai tur situācija ir labojusies? Man par to nav faktu. Un ko komisija dara, lai situāciju uzlabotu? Äh, äh, Paldies! Vēlreiz par Turciju. Äh, Mēs varbūt to neesam tā piedzīvojuši. Hmm. Tagad runājot ar Turcijas kolēģiem, varbūt arī viņi to nav tā piedzīvojuši. Bet uh, Gula uh, kustība ir uh, ļoti gravusi valsts iekārtu, justīcijas sistēmu, izglītības sistēmu, finanšu sistēmu un Un jā, gandrīz tur arī notika valsts apvērsums, tas arī jāpasaka. Izdevās uh, izvairīties, bet uh, nu, tā ļoti knapi. Un um, tagad runājot ar Turcijas pārstāvjiem, uh, cilvēki ļoti emocionāli var to runājot. Jo tiešām nu, gandrīz jau bija izdevies šis apvērsums, un cilvēki varēja kļūt par upuriem, varēja zaudēt dzīvību, varēja bojām. Viņi to saprot, un es domāju, tas sāsina nedaudz viņu reakcijas un, attiecīgi, diskusijas. Es domāju, visi varam piekrist, ka ārkārtīgi grūti ir um, novērtēt, um, kāda reakcija šeit būtu nepieciešama valsts apvērsuma mēģinājuma gadījumā un kas tad būtu pārmērīga re reakcija. nu, teiksim, izmantot ārkārtas eh, situāciju, ārkārtas situācijas ieviešana, vai eh, var to izmantot, lai uh, īstenotu citus mērķus, ne tikai uzlabot drošību. Tas mm, tur ir tāds sarežģīts jautājums un grūti šīs lietas uh, skatīt atsevišķi vien no otras. Tad otra lieta par vīzu liberalizācijas uh, ziņojumu. Uh, Te vēl nav datuma, jo tas ir atkarīgs no tā, kā Turcija pildīs solīto. Un es nevaru te neko solīt. Mm, Tusks uh, un G20 samits to apstiprināja. Mēs uh, to atkārtojam un Turcijai jāsameklē risinājums mm, šeit Arī Eiropas padome var palīdzēt. Tikai lai nebūtu pārpratumu, komisija nav deleģējusi šī jautājuma risināšanu Eiropas padomēm. Bet kā jau daudzās lietās arī šeit, mēs labprāt izmantojam Eiropas padomas ekspertīzi. Runa ir par politisko, par tehnisko novērtējumu, ekspertiem, vajadzētu mainīt, apmanīties viedokļiem. Uh, un mums pēc tam jānāk klāja ar mūsu pozīciju. Lunačeks kundze, Butikofera kungs. Dodoties um, uz kādu valsti, es tikos arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Es tagad bijām trīs ceturdaļas dienas tur uz vietas, bet uh, Magrīnī kundze un es tikos ar visu četru politisko partiju pārstāvjiem. Uh, Nacionāla konservatīvā partija, MHP, arī CHP un HDP. Mēs bijām AKP centrālajā mītnē. Godīgi sakot, es joprojām uzskatu, Nu, es esmu uz to norādījis eh, Turcijas kolēģiem. Eh, vislabāk eh, runājot par HDP, vajadzētu stiprināt šo kurdu kustības ehm, politisko spārnu un domāt par politisko risinājumu. HDP distancējas ar, no nu, PKK rezultātā. un atsakās no vārdarbības. Bet uh, ar šo kritēriju problēmas. Nu, viņa nevēlas atteikties no vārdarbības. Ir bijuši vārdarbības gadījumi pret civiliedzīvotājiem. Tā nav atteikšanās, jo vārdarbība ir vārdarbība visās izpausmēs. Tad es uzskatu, ka ar šo nepietiek. Un tad vajadzētu skatīt precīzāk. Bet um, HDP gadījumā, manuprāt, jāmeklē politiski risinājumi. Bet HDP pašiem vajadzētu solīt atteikties no vardarbības. Runājot par um, vīzām, tas, ko mēs te plānojam, ir piekrišana Ukrainai un Grūzijai. Un iespējams arī Kosovu vai Turcijai. No komisijas puses varu norādīt, ka mums ir diezgan objektīvi argumenti. Mēs nosakam līmeņa atzīmes kopīgi ar partneriem, padomi, ar padomus piekrišanu, un um, ja līmeņa atzīmes tiek izpildītas, nu, tas liecina arī par mūsu pašu tēlu, mūsu uzticamību, un, un um, tad mēs varam arī piešķirt bezvīzu režīmu. Eiropas Savienība ir jau tā teikt, tāda kā soft power, un um, mūsu tēls ir viss. Cik nu partneri var uz mums paļauties, um, cik viņi var paredzēt uz priekšu, kas notiks, um, paļaut, cik paļauties uz to, ka mēs respektēsim spēles noteikumus, un mums pašiem visu pirms noteikumi jārespektē. Ja mēs kopīgi šos noteikumus attīstīsim, nu tad jāgaida, ka tie arī tiks ievēroti vispār nu, zinām politisko iemeslu dēļ. Ja mēs tagad esam paplašinājuši drošības klauzulu, safeguard klauzulu. Es sapratu, ka par pašlieto domstarpības nepastāv, bet pastāv institucionālā diskusija starp uh, padomu un parlamentu par deleģēto vai īstenošanas aktu. Es vēlētos eh, pēc iespējas ātrāk eh, noskaidrot šo lietu. Jo politiski tas atkarīgs no tā, vai eh, skartiem valstīm var piedāvāt bezvīzu režīmu. Nu, man šķiet, ka par saturu te nav problēmu, bet kā vienmēr tāds procesuālas lietas problēmas. Un tieši šeit, sarunās ar Ukrainu un Gruziju, mums vajadzētu rādīt pareizo politisko signālu par to, ka paši ievērojam mūsu noteikums. Par Baltkrieviju. Neesmu gluži priecīgs ar eh, to, kas tur notiek, jo mēs būtu gribējuši labāku progresu. Es uzskatu, ka Baltkrievijai vajadzētu spērt soļus un uh, izrādīt labo gribu, ko mēs arī esam izrādījuši. Teiksim, runāt par uh, e IAB uh, misiju. Viņa varētu būt aktīva tur uz vietas, lai būtu sekas tam, ko, par ko esam vienojušies. Tagad Veigala kunga teiktais it kā rodas iespējas par improvizāciju, ja? līdz nu, zināmam grādam mums ir jāimprovizē. Jo mums jārēģē uz notikumiem, ko nevaram paredzēt uz priekšu. Es uzskatu, ka tomēr ģenerāla līnija mums ir, un tas nozīmē mm, mūsu kaimiņu valstu stabilizēšanu. Nu, bet tikai ņemot vērā, ka dažreiz tur notiek uh, bruņotie konflikti ar upuriem, nu, man jābūt elastīgam, risinot sarunas, uh, un uh, arī man jāimprovizē šādi un tādi. Mm, ko es principā varu improvizēt? Es varu spiest uz ekonomisko attīstību, ekonomiskā attīstība palīdz arī normalizēt tiesisko pusi. Ar pilsonisko sabiedrību nevienmēr ir viegli dažreiz uh, ārvalstu organizāciju finanšu atbalstu NVO uh, neatļauj, nepieļauj uh, vai arī bloķē visādos veidos. Un um, tieši par to mēs runājam. Ēģiptē tā tas ir liels temats. Tagad es nezinu, kas tur noticis pēdējā laikā, bet varu konstatēt, kā vizavī sarunas ar Turcijas partneriem. Tika uzdot jautājumi par cilvēktiesībām un tiesiskumu. Un eh, tā noteikti ir diskusijas daļa runājot par partnerību. Nu, varbūt vēl īsi par Rietumu Balkāniem. Nu, ļoti žēl, bet runājot par miera, miera procesu Serbijā. Mm, Serbijā nākamajā pavasarī notiks uh, vēlēšanas un uh, prezidenta vēlēšanas un potenciāla kandidāta retorika. Nu, ir viss cits, bet ne uz mieru vērsta retorika. Diemžēl. Nu, pagadam Mums ir eh, izdevies apturēt provokācijas no Horvātijas sakarā ar vēlēšanu kustību, un šīs provokācijas eh, neizraisīja eh, gaidīto reakciju Serbijā, bet tagad mm, mums jāskatās, kas notiks Serbijā, un kā noritēs vēlēšana kampaņas tur, un vai tas nenovedīs pie tieši pretējiem procesiem. Es esmu optimists, bet mans optimisms. Uh, Manam optimismam ir robežas. Mums gan aktīvi jārīkojas. Un uh, pirmo trīs mēnešu laikā mēs uh, tiekamies ar uh, trim valdību vadītājiem, arī Horvātijas jaunu ministru prezidentu vēlos attaicināt, un mēs runāsim par pieaugošu populismu, nacionalismu, tendencēm reģionā jo par šīm lietām jārunā visaugstākajā līmenī. Un mēs runāsim arī par mūsu lomu un aktivitātēm. Par Bosniju ļoti īsi. Ar Vučiču daudz esmu runājis. Viņš ir ietekmējis eh, Dovigu, atkal lasot īpaši viņa pēdējos uh, paziņojumus. Man šķiet, ka viņš gatavs miera izlīgumam. Mm, tagad augstākā konstitucionālā tiesa ir uh, pieņēmusi spriedumu, par spriedumu viņam nav iebildumu. Tagad Serbijas republika ir iespēja tomēr nenoturēt referendumu. Tad es ceru, ka šāda attīstība arī notiks. Nu, Lunačekas kundze par Albāniju es neko nevaru teikt. Nu, kā jau visu, visā Balkānu reģionā mēs strādājām pie hidromasterplāna, un nu, runa ir par ūdens apgādi jo Balkānu reģionā, izņemot Albāniju, netiek uh, pietiekami labi izmantot resursi labākai ūdens apkārdei. Un uh, te runa gan par klimatu, gan par politiku, vidi. Un Andris Piebalgs, bija šis enerģētikas komisārs, viņš teica, ka Rietumu Balkānu reģions enerģētikas skatu punkta varētu būt pilnīgi neatkarīgs, ja viņi izmantotu visu ūdens resursu potenciālu Un tā ir ļoti nozīmīga politiskā dimensija. Nevajadzētu šīs lietas ignorēt. Mums būs iespēja par to visu diskutēt. Un droši vien tas arī viss, es tā jūtu, ka es esmu pēdējais šķērslis vakariņam. Bet par manu jautājumu to aizmirsu, saka priekšsādātais. Ai, jā, jā, atvaino Lībija. Ah, ah, ah, kāds fopā nepiedodams principā. Šeit varam konstatēt, nu var eh, skatīt glāzi kā pustukšu vai pus, pusi pilnu. Nu, labi, principā situācija nav mainījusies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nav stipri pieaudzis, eh, eh, bēgļu pieplūdums nav stipri samazinājies, un tas ir uz pusi apmierinoši rezultāts. Kāpēc? jo bija šaubas, ka pēc Rietumu Balkanu robežas slēgšanas Tad varētu notikt eh, tāds, eh, tāda pārbīde uz, um, riet, uz eh, vidusjūras rietumu daļu, un tas nav noticis. Bet pagaidām Lībijā iztrūkst labu sabiedroto, uzticamo sabiedroto, lai runātu par bēgļu politiku. Bet tas ir mūsu mērķis un principā tiek gatavota līdzekļi šādām sarunām. Kaut kas līdzīgs uh, notiek jau ar Eģipti, bet vēlos brīdināt, būtu uh, iluzori sagaidīt, ka nauda visu varēs sanēt. Tā ir uh, liela kļūda. Mēs ar Eiropas bagātībām nevaram nopirkt draugus visā pasaulē. Mums nepieciešami partneri, uzticami partneri. Un šo problēmu neizdosies atrisināt vienas nakts laikam. Varbūt tāds uh, starptautiskā jomē varētu izveidot tādu kā Junkera fonda ekvivalentu, piemēram, Āfrikai, lai uh, palīdzētu ar attīstību, lai uzlabotu apstākļus, lai cilvēkiem nebūtu jābeiguļo tik masveidā. Tas būtu interesanti, jo ilgtspējīgi ar naudām mēs neatturēsim cilvēkus no mm, migrēšanas. Ilgtspējīgi mēs viņus atturēsim tikai uzlabojot dzīves apstākļus ilgtermiņā. Un tas nav viegli, ņemot vērā demografisko attīstību Āfrikā, bet šis ir ceļš, kas, eh, ko, ko vēlamies iet. Un tad arī politiskā stabilitāte, īpaši Ziemeļāfrikā, pie kuras vēl jāpiestrādā. Paldies! Komisāra kungs, man būtu priekšlikums par Serbijas republikas uh, referendumu aizliekšanu. Mums jau ir uh, paziņas, uh, kas labi gatavo vēlēšanas, kas pēc tam nenotiek. Un, lūk, varbūt vajadzētu uh, palūgt viņam sagatavot šo referendumu, tā tādu pustādu savā ziņā garantija, ka tas nenotiks. Labi, bet paldies uh, par šo detalizēto atbildi. un norādu, ka tiekamies eh, nākam ceturtdien pulksten astoņos. Jau pulksten astoņos. Jā, tā būs, Galvarkungs, tā būs. Nu, tā man būs prieks jūs visu atkal redzēt. Ar brokastiem, pašsaprotami. Tā kā Kiki Lagarsā dara amerikāņu kongresā. Viņš ir aptuveni metru, 55 centimetrus garš. Un uh, sarūpēja brokastes ar steikiem Vladimēri un uh, uh, astoņu ēdienu uh, brokastiem, ko pēc tam šo praksi pirms kādu laiku aizliedza, bet es tad esmu dzirdējis, ka brokastes bija labas. Uh, Lielas paldies visiem! Uzsāk.